Morning, dear colleagues. Labrīt, kolēģi! Atvainojos, bet eh, mums noritēja ļoti svarīgs trialogs. Mēs, eh, liela grupa no klātsošiem bija šajās trialogu sarunās, tāpēc veiksim vispirms pārbaudi testa balsojums. Kalvēšam Bonkungs, jums nav kartiņas. Nē, par reglamentu jūs vēlas izteikties, lūdzu. So, while the test is going on, uh, can... Kamēr notiek šī pārbauda, lūdzu vārds jums. Use the micro. Parce que je n'aime pas... Jā, man nepatīk, ka tagad mēs izmantojam balsošanas laiku debatāju laiku 10, 20. Ir tagad mums visiem bija grūtības. Uh, uh, saorganizēt savu darba kārtību. Es runāju Aldis grupas vārdā, div, viens cilvēkam iet prom 20 minūtes no mm, balsošanas ir zaudētas. Un, uh, Es to uzskatu, ka um, balsošanas boikotu un es piedāvāju nenoturēt balsošanu šodien, bet citu dienu. Tā ir antidemokrātiska prakse. Es nevaru to atbalstīt, neciešu to. I, really, because... Jā, es jau izteicu atvainošanos, jo mums ir ļoti sarežģīts laiks ar paralēli notiekušām lietām. Eh, tas neskar tikai mani, tur bija vairāki deputāti. Uh, un būtu nepareizi neļaut viņiem balsot. Tāpēc sāksim balsošanu. Pirmais eh, balsojums ir par pagaidu vienošanos attiecībā uz OTC tīrvērts eh, pienākuma atlikšanu. Langenkungs ziņojums. Sākam balsot, personāla balsojums. The vote is. Ah, the vote is closed. Beidzam balsot. 36 par, 1 pret, 2 atturas. Apsveicam referentu. Otrs balsojums par benchmarks, jeb etaloniem. Nīnas Gila ziņojums. Eh, sākam balsot personāla balsojums. Vote is closed. Beidzam balsot. 38 par, neviens pret, viens atturas pieņemts. Apsveicam referenti. Tālāk. datorizētās sistēmas ieviešana akcijas preču pārvietošanu uzraudzībā referente Keja Svinbērna. Sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. 39 pār, visi pār, vienbalsīgi apsveicam. Tālāk. Trialoga rezultāts - MVU izaugsmas tirgi. Sākam balsot. Klīns. No, uh, and Sander. Ah, yeah, yeah, sorry. Vote is closed. Beidzam balsot. 36 par. Neviens pret, 3 atturas. Apsveicam Annu Sandēru. Un tagad balsosim par Honas Fernandes ziņojumu iepriekšējais Fona Vaidzekara eh, ziņojums par eh, valsts obligātiem norošanu vērtspapīriem SBBS. Vispirms eh, personāla balsojums par ierosinājumu noraidīt. Sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidījums noraidīts. Un tad komp sākam balsot tad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 Grozījums numur 71 par pret atturas noraidīts, kompromiss K par pret atturas pieņemts, kompromiss L par pret atturas pieņemts, kompromiss M par pret atturas pieņemts, kompromiss N par pret atturas pieņemts, kompromiss O par pret atturas pieņemts.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 par pret atturas pieņemts, kompromiss W, par pret atturas pieņemts, kompromiss WA, par pret atturas pieņemts, kompromiss X, par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par priekšlikumu ar grozījumiem kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 12 pret, neviens neaturas. Apsveicam referentu, tas nebija viegli. Paldies arī visām grupām par viņu konstruktīvo pieeju. Ar, esam beiguši balsot esam iekļaujušies eh, paredzētajā laikā balsošanai. Jā, sūdzēties var, bet ne pārāk daudz. Announcement for George. We have even the time for announcement. Mums pat ir laiks paziņojumiem. Ko Rekomendāciju kopsavilkums koordinātoru lēmumiem Brexit. Priekšsēdētājs norādīja, ka neskaroties uz jau esošo ne, eh, iebildumu necelšanas procedūru, nekas eh, attiecībā uz ekon nav šobrīd nominācijas. Eh, saraksti netiks izskatīti un piešķirti dosjē pirms sasaukuma beigām. Atalināta preču pārdošana. Tātad un citi dosie priekšsēdētājs uh, izlēma, ka tas tiks rakstiski darīts. Uh, apstiprināts ekonu komiteju tikšanās uh, laika saraksts jūlijam, decembrim. Tālāk delegācijas Dublinā un par tik lēmts fiskālā pakta dosie tika lēmts par uh, sanāksmi, kad tā notiks eh, finanšu palīdzības darba grupā. Ašoka Modi, eh, ar viņu notika tikšanās eh, apmeklējuma tehniskās sanāksmēs tika lēmts, ka var apmeklēt viens akreditēts parlamentārais asistents vai grupas padomdevējs no katras grupas. Tātad koordinātoru sanāksmēs 26. februārī Ekon atzinums par budžetu 2020 garam ETP, finanšu palīdzības darba grupa tika apstiprināta tikšanās ar Modiju kungu un komisijas pārstāvjiem nākamajā nedēļā. Jūs varat to apmeklēt. Eiropas e, revīzijas palāta. Tās darba programma 2020 gadam lielākā daļa e koordinātoru apstiprināja ETP koordinātoru uh, tekstu, ka tā kā trīs uzraudzības aģentūras e, visdrīzāk saskarsies ar neplānotiem ar Brexit saistītiem izdevumiem, tad būtu prātīgi, ka revizijas palāta cieši uzraudzītu šādus tēriņus. Eiropas centrālās e, bankas e, atzinumu formāla izskatīšanas procedūra. Šis dokuments tiks izsūtīts rakstiskā procedūrā Nav tālākas rīcības attiecībā uz rezolūciju B8589 no 2018. gada. Eh, deleģēto aktu izskatīšana pārceltos 21, eh, no, no 21. marta uz 2. aprīli attiecībā uz maksātspēju divu deleģētajiem aktiem un apmeklējumu tehniskajās sanāksmēs. Tik, var apmeklēt tātad akreditēts parlamentārais asistents vai grupas padomdevējs no katras grupas. Tātad tie bija mani paziņojumi. Tagad informācija par starpiestāžu sarunām. Emīr 2.2 un ESCB statūti. Kā jūs zināt, no vakardienas mums tur ir jaunumi. Trialogi notika attiecībā uz Emīr 2.2 un eh, tika panākt pagaidu vienošanās parlaments apstiprinātu kandidātus CCP uzraudzības komiteja ESMA. Tas ir saskaņā ar MIR 2.2. Eh, attiecībā uz ECB 22. pantu, nu tur vienošanās joprojām ir spēkā, bet to uh, pārņēma ECB lēmums atsaukt e, savu e, iepriekšējo lēmumu. Darbības joma tika sašaurināts līdz trešajām valstīm un citiem elementiem. Ja nu jāsaka, ka parlamenta nostāja nebūtu radījusi šādu konfliktu ar ECB. Man arī ir paziņojums redzams Financial Times e, šodienas izdevumā. Mēs nebūtu tik stingri prasījuši šīs lietas, un e, mēs noteikti būtu gatavi meklēt e, kompromisu, un komisija ne, nespēlēja pārāk līdzsvarotu lomu. Nu, lūk, tad tādas arī ir sekas. MVU izaugsmes tirgi, mēs pozitīvi e, beidzam trialogu, tāpat arī attiecībā uz informācijas atklāšanu trialogs. Tur galvenās prioritātes parlamenta sarunvedēju komandai. Uh, Tātad ilgspējīgās investīcijas un citas eh, normas tika pārunātas attiecībā uz ESFS pārskatīšanu. Eh, notikuši ir vairāki trialogi, un mēs esam ļoti tuvu tam, lai panāktu vienošanos. Tieši tur, tur arī mēs bijām šorīt, un turpināsim sarunas trialogā pēc ekonomikas noslēguma. Un visbeidzot, Jā, man arī jānorāda, ka mēs panācām vakar pagaidu vienošanos par Invest EU. Tā kā tas dosie arī būs noslēgts. Vēlos pateikties līdz referendam Jose Manuel Fernandes kungam un uh, citiem kolēģiem par labu sadarbību. Mēs panācām labu vienošanos, kur tika iekļauts daudz lietas, ko prasīja parlaments. Kā jau sacīju, mēs daudz strādājām pamatā esam pabeiguši visus dosjē, kur tas bija iespējams. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, arī sekretariātam par šo brīnišķīgo darbu. Tālāk mums ir jāapstiprina protokoli no 26. 27. novembra, 6. decembra, 10. janvāra, 21. 22. janvāra, 20. 21. februāra, 4. marta un 11. marta. Ja nav nekādu iebildumu, tad šie protokoli tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Tagad mēs eh, varēsim saulēcīgi sākt pirmo publisko uzklausīšanu pēc ECB uzraudzības padomus eh, valdes priekšsēdētāja ievēlēšanas. Tātad Andrejā Enrija kungs. Thank you to uh, Andrea Enrija. Paldies Andrejam Enrija par to, ka viņš ir ieradies uz savu pirmo publisko uz, uzklausīšanu. Tas noteikti būs ļoti interesanti. Mēs jau izlasījām dažus jūsu paziņojumus attiecībā uz uh, uh, padzinātu caurskatāmību, to, ko jūs solījāt parlamentam, un tagad jūs esat eh, sākusi jau arī definēt eh, šo pieeju, īstenot to, un nevelkot garumā, došu uzreiz jums vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie parlamenta deputāti, man prieks uzrunāt jūs šodien šeit, lai prezentētu jums uh, 2018. gada igadējo pārskatu par uzraudzības aktivitātēm. Tā kā šī ir mana pirmā uzstāšanās šeit Eiropas parlamentā kā ECB um, uzraudzības eh, valdes priekšsēdētājiem, tad sākšu ar pirmajiem iespaidiem šajā lomā, pēc tam koncentrēšos uz to, ko mācījāmies no eh, brīža, kad pirms pieciem gadiem tika izveidot Banka Savienība, balstīšos uz to, ko mācījāmies no pieredzes, krīzes pārvaldīšanas ietvaru un cīņu pret naudas atmazgāšanu Banka Savienībā. Un noslēgumā izteikšu arī eh, piezīmes attiecībā uz vienotā uzraudzības mehānismu, jeb SSM prioritātēm 2019. gadam un gatavošanos Brexit. Sākot savu darbu ECB, es biju patīkami pārsteigts par to, cik kvalitatīvi un apņēmīgi strādā darbinieki ECB. Un kā tiek veikta tehniska analīze, milzīgs darba apjoms norit ļoti eh, mierīgi, bez aizķeršanās, tiek arī izpildīts viss, kas ir noteikts, ehm, neskaroties uz to, ka ir sarežģīts lēmumu pieņemšanas process un cik sarežģīts juridiskais ietvers. Un eh, man eh, pat tas likās apbrīnojami, kā tiek strādāts, ņemot vērā arī manu pieredzi līdz šajā Eiropas banku eh, uzraudzības jomā jaņem vērā arī to, kas tiek darīts nacionālās kompetentēs iestādēs, lai turpmāk um, atviegļotu iekšējos procesus un nodrošinātu caurskatāmību un prognozējumību attiecībā uz mūsu īstenotajām aktivitātēm. Tā kā ECB banku uzraudzība tika izveidota 2014. gadā, Ehm, tad kopš tā laika mēs esam ievērojami uzlabojuši kvalitāti un konsekvenci banku uzraudzībai visā Eirozonā. Piemēram, mēs esam izveidojuši SREP uzraudzības pārskatīšanas un izvērtēšanas procesu, kas ļauj mums ehm, konsekventi veikt izvērtējumu uzraugāmajām institūcijām un harmonizēti piemērot ehm, visas vairāk kā 130 dažādas opcijas un nacionālos noteikumus Eh, attiecībā uz kapitāla prasībām, nu, iekšējiem modeļiem, jeb trim. Eh, tas ir saistīts ar iekšējiem modeļiem bankām, un tas ir ļaus mums identificēt arī biežākos trūkumus iekšējos modeļos, kurus izmanto būtiskas iestādes. Bet, protams, darbs šajā jomā vēl turpinās. Tagad no iestādēm tiek prasīts ar uzraudzības lēmumiem eh, tikt galā ar konstatētajiem trūkumiem. Un mēs esam arī sagatavojuši uzraudzības eh, ietvaru NPL, jeb sliktajiem kredītiem, kas sastāv no trim elementiem lai uh, risinātu uzkrājušos NPL problēmu un uh, neļautu šādiem uzkrājumiem veidoties arī nākotnē. Mums ir uh, arī vadlīnijas bankām attiecībā uz to, ko darīt ar NPL. Un Šis jautājums ir arī daļa no uzraudzības dialoga saistībā ar to, kā tiek bankas, kā bankas pašas izstrādā savu stratēģiju attiecībā uz NPL, eh, kas ir uzkrājušies. Un kā papildinājums NPL vadlīnijām, mēs esam arī sagatavojuši uzraudzības um, prasības, lai veicinātu saustai, um, saulaicīgu um, uzkrājumu veidošanu NPL problēmu risināšanai. Un šobrīd varam runāt par to, ka banku bilancēs, uh, uzraugāmo banku bilancēs uh, NPL apjomi ir kritušies no 1 triljona 2015. gada sākumā līdz 628 miljārdiem 18. gada 3. ceturksnī. Mūsu darbība pirmajos piecos gados Eiropas banku uzraudzības jomā ir padarījusi banku sektoru noturīgāku. E, banku e, C1 rādītājs ir uzlabojies no 11,3% 2014. E, gada beigās uz 14,1% 2018. gadā un eh, arī finansējuma iespējas ir kļuvušas stabilākas. Kaut arī daudz kas ir sasniegts kopš ECB banku uzraudzības izveidošanas, eh, mums ir arī jāatzīst, ka mums joprojām pietrūks pilnībā integrēts Eiropas banku tirgus. Eh, nav citas alternatīvas, kā turpināt darbu pie tā, lai pārvērstu Banku Savienību par vienotu integrētu teritoriju, kur Eiropas bankas var darboties kā iekšējā tirgu un tikt galā ar idiosinkrātiskajiem šokiem. Uh, Mums ir jāpaļaujas vairāk uz e, regulām nekā direktīvām un jāsamazina šķēršļi pārobežu banku darbībai, kur tas ir iespējams. Un mums jāpabeidz darbs pie Banku Savienības veidošanas, lai izveidotu vienotu atbalsta mehānismu e, vienotajam e, noregulējumu fondam. Un jāpabeidz arī Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēma, jeb EDIS. Ja Izveidot eh, atbilstošu eh, banku savienību nozīmē ne tikai mazināt banku krīzes riskus, bet arī palielināt banku spējas eh, tikt galā ar šādām krīzēm. ECB banka uzraudzība ir izveidojusi krīzes pārvaldības ietvaru SSM mm, ārkārtas rīcības plānu. Šajā ietvarā ir definēts eskalācijas process, kas sastāv no vairākiem posmiem. Katrā posmā tiek īstenotas konkrētas darbības, lai nodrošinātu atbilstošu reakciju uz situāciju. It īpaši institūcija likviditātes situācija tiek rūpīgi uzraudzīta, izmantojot um, viņu, uh, respektīvi šo iestāžu uh, kapacitātes vērtējumu un likviditātes Šajā kontekstā vēlos norādīt, ka ECB banku uzraudzība un eh, SRB vienotā noregulējuma valde eh, cieši sadarbojas eh, Sastarpējas saprašanās, saprotams, memorandums tika pabeigts 18. gada vidū un publicēts abu iestāžu mājaslapā, padarot to pieejam plašākai sabiedrībai. Tāpat vēlas norādīt, ka krīzes pārvaldības ietvers vēl nav pabeigts. No regulātoru perspektīvas uh, ir nepieciešama uzlabojuma intervences ietvarā, lai uzraugi varētu šos pasākums arī īstenot. Pārklāšanās starp uzraudzību un agrīnējiem intervences pasākumiem ir jālikvidē. ECB pilnvarām ir nepieciešams juridiskais ietvers e, regulas formā, lai mazinātu juridisko neskaidrību starp atšķirīgām nacionālas īstenošanas normām. Tāpat vēlos norādīt, e, ka šis krīzes pārvaldības ietvars ir izveidots, lai um, savā ziņā arī atbildētu uz uh, dažiem uh, revīzijas palātas konstatējumiem. Attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu, jeb AML, ja ir viena būtiska lieta, ko esam mācījušies no finanšu uzraudzības 2018. gadā, ir skaidrs, ka Eiropas Savienības ietvaram um, cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu nepieciešama uzlabojuma. Mēs eh, mācāmies no nesenajiem skandāliem saistībā ar Eiropas bankām un stiprinām mūsu uzraudzības eh, kapacitāti saistībā ar AML jautājumiem, veicot atbilstošu izvērtējumus, uz, eh, uzraudzību un iekšējās kontrolas. Nesen esam vienojušies ar nacionālajiem uzraugiem ekonomisk, Eiropas ekonomiskajā zonā, kas ir atbildīgi par uh, Eh, AML prasību izpildi eh, un eh, arī cīņu ar terorismu finansēšanu, lai varētu veicināt un uzlabot informācijas apmaiņu. Kā jau mans priekštecis paziņoja, pagājušajā gadā mēs veidojam AML koordinēšanas funkciju, un tās uzdevums ir veicināt informācijas apmaiņas ar BCB un nacionālajām iestādēm, kas ir atbildīgas par AML uzraudzību kā arī koordinēsim e, kopīgās uzraudzības komandas, jeb JST darbību AML jautājumos. Tomēr ECB ir ierobežots iespējas risināt AML jautājumus, un tāpēc e, mēs atbalstam parlamenta centienu stiprināt Eiropas AML ietveru. Tagad pievērsīšos uzraudzības prioritātēm 2019. gadam. Vispirms kredītriski jomā ECB banku uzraudzība turpinās uh, Eh, strādāt pie tā, lai samazinātu NPL uzkrājumus, un kā daļa no šīs iniciatīvas mēs arī vērtēsim bankas kredītu eh, kritērijus, lai izvairītos no tā, ka bankas uzņemas pārmērīgus riskus. Attiecībā uz eh, specifiskiem aktīvu risku darījumiem, attiecībā uz komerci, komerciālajiem nekustāmiem īpašumiem un dzīvojamo fondu, uh, Mēs ļoti rūpīgi uzraudzīsim šīs jomas. Otrakārt, mēs strādāsim arī ar trim, ar šiem iekšējiem procesiem, at, attiecībā uz ICAP un ILAP procesiem saistībā ar kapitāla likviditātes pietiekamību bankās. Lai nodrošinātu, ka bankas ir noturīgas pret iespējamiem šokiem saistībā ar likviditāti. Tā skaitā IT un kiberriskus izvērtēsim. Uh, Tāpat arī tā, saistībā ar tirzniecības risku un aktīvu vērtēšanas risku eh, te ir jāņem vērā, gatavojoties Brexit. Un tagad es pievērsīšos tieši šim tematam. Brexit mums uzraudzības jomā jau divus gadus ir viena no prioritātēm. Un neskaidrība par nākamajiem soļiem eh, sarunu vešanas procesā nepalīdz. Šobrīd izskatās, ka vēl nav izslēgta iespēja, ka Brexit varētu notikt pēc smagākā scenārija Mēs strādājam eh, ļoti daudz, lai sagatavotos paši un spiežam arī bankas to darīt visiem iespējamiem scenārijiem. Mēs uh, esam izvērtējuši pieteikumus no bankām par pārcelšanos uz Eirozonu un esam snieguši visu nepieciešamo informāciju. Mēs uh, tām bankām, kas pieteicās saulēcīgi, sniedzām atļauju to darīt un iesniedzām arī priekšlikumus. Mēs strādājam ar dažiem eh, pieteicējiem, lai nodrošinātu, ka ir rezerves plāni. Ehm, atkarībā no tā, cik lielā mērā bankas paļaujas uz savām filiālēm apvienotajā karalistē, pārēja uz pēc-Brexit eh, vidi var būt saistīta ar daudziem eh, organizatoriskiem izaicinājumiem. Mēs konstatējam, ka tās e, bankas, kas ir pārcēlušās uz eirozonu un e, tās, kas balsta savu darbību apvienotā karalistā, ir salīdzinoši labi sagatavojušies. Mēs turpinam arī sadarbību ar apvienotās karalistas iestādēm, lai vienotos par pietiekami stabilu pēc Brexit sadarbības ietveru. EBA ir eh, sekmīgi koordinējusi eh, darbu pie tā, lai sagatavotu pamatu uzraudzības eh, sadarbības ehm, saprašanās memorandam ar visām ES iestādēm, kas var tikt divpusē izmantots ar apvienotās karalists ehm, varas iestādēm. Ehm, apvienotās karalists PRA ir arī vienojušies ar ECB banku uzraudzību par to, kā sadalīt uzraudzības eh, atbildību attiecībā uz filiāļu uzraudzību. Un mēs arī turpinām iekšējo sagatavošanas darbs ECB. Mēs esam sākuši procesu, lai pārņemtu eh, tieši uzraudzību par iestādēm, kas kļūs par būtiskām iestādēm Brexit rezultātā. Un esam pieņēmuši papildus darbinieks eh, darbā. Un, protams, ka mēs eh, turpinām arī cieši uzraudzīt banku īsteno, eh, to, kā bankas īsteno savus rezervus plānus. Nu, tagad noslēgums. Pirmie pieci gadi Eiropas banku uzraudzības jomā ir vienādojuši noteikums visām bankām Eirozonā un stiprinājuši eh, nozars noturību. Tomēr tas vēl nav viss, kas ir jāizdara. Nedrīkst eh, tagad atslābt un atslābināt arī pašus eh, atvieglot noteikumus. Paldies, ka esat bijuši kompetents, kritisks un eh, palīdzīgs sarunu partneris ECB banku uzraudzības funkcijai šajā sasaukumā. Ar nepacietību gaidu turp, iespēju turpināt uzsāktās attiecības starp ECB banku uzraudzības funkciju un parlamentu pēc Eiropas vēlēšanām. Un tad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem un komentāriem to Andrea and Ria. Very interesting uh, broad presentation. Liels paldies, interesanti prezentācija, ļoti daudz aktuāli jautājumi. Man ir daži jautājumi, bet sāksim ar pirmo. Runātāja Markus Arbers. Paldies, Enrijs kungs, ļoti patīkam redzēt jūs šeit jaunā amatā, kaut arī man jāatzīst, ka es būtu priecājies vairāk, ja šeit redzētu sievieti jūsu vietā. Bet nu, tādi bija vairākumi balsošanā. Man ir divi īsi jautājumi jums. Jūs pieminējāt eh, cīņu ar naudas atmazgāšanu. Jūsu priekštece runāja par to, ka tiks izveidots AML office. Jūs sakat, ka notiek darbs pie tā. Nu, varbūt jūs varat vairāk pastāstīt, kas īsti tiek darīts. It, it īpaši mēs, ņemot vērā to, ka jūsu iepriekš vadītā iestāde EBA uh, Eh, saņems jaunus pienākumus eh, cīņā ar eh, naudas atmazgāšanu. Un problēma vēl ir tāda, ka daži slaveni skandāli, kā Latvijas ABLV banka, bija uzraudzīta. Un ko jūs plānojat darīt šajā jomā? Vienā intervijā jūs otrkārt nesen teicāt, ka Daudzās bankās vēl ir e, lielas slikto kredītu daudzums. Es piekrītu jūsu paustajām bažām. E, ko jūs plānojat darīt kā uzraugs, lai risinātu šo problēmu? Paldies! Thank you for the question. On the AML. E Paldies. Uh... Eh, Remēl par šo koordinācijas bīroju, jo tas ir izveidots. Tagad mēs pieņemam darbā personālu. Uh, Esam jau arī atbil atrunājuši atbildības un arī visu šīs funkcijas ETB uzraudzībā. Mēs tagad vienkārši pieņemam darbā personālu. Šis darbs sāksies drīz precizēšu par noteikumu, kāds ir mums šeit pāraudzībā. Nu, tas, ka mēs neesam šis uzraudzītājs, tas nenozīmē, ka šie jautājumi netiek skatīti mūsu Eh, kontrolēs. Kā es teicu, ir vairākas jomas, eh, kur mūsu darbs var būt liederīgs. Mēs varam vispirms identificēt eh, dažādus jautājumus inspekcijās uz vietas, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai būtu šīs. Uh, satvers arī 18. janvārī esam noslēguši arī atbildīgajām iestādēm nolīgumus, lai mēs varētu arī EML uzraudzī, uzraudzītājiem nodot uh, svarīgo jautā, svarīgāko informāciju. Vēl citas jomas, par ko esam atbildīgi, ir atļaujas visām bankām Eirozonā kā arī ir jāveic nepieciešamais izvērtējums, mums ir jābūt ļoti striktiem datu uzglabātājiem, lai nozodzi, noziedzīgas iniciatīvas neiekļūtu Eirozonas banku sektorā. Un tad esam atbildīgi arī par pārvaldības un iekšējās kontrolas uzraudzību. Bankas, kuras, kurām ir bijušas ļoti nopietnas problēmas ar naudas atmazgāšanu, eh, tur ir eh, bijuši ārkārtīgi lieli trūkumi pārvaldībā, iekšējā kontrolē. Lūk, tas ir ļoti svarīgs arī jautājums mums. Lūk, tātad stiprinām sadarbību ar IML sadarbību iestādēm, informācijas apmaiņā jānotiek, protams, abos virzienos, no mums viņiem, no viņiem mums, stiprinām mūsu uzmanību arī šo jautājumu skatīšanā, arī mūsu kontroļu kontekstā šīs ir jomas noteikti, kur mēs daudz strādāsim. Tālāk Runājot par to, kā bankas ir um, arī jau eksponēts uz, šo, uz šīm um, valstu obligācijām un ir bankas, kurās ir pārāk daudz tam pakļautas. Pēdējo reizi redzēju skaidrus, bija valstis, bija bankas, kur bija uh, šī šī mm, attiecība līdz pat desmit reizēm vairāk nekā normāli. Ļoti daudz, kas tiek izmantots tieši dažādiem likviditātes nosegumam, tie ir tādi buferi, lai varētu aizsargāt sevi no likviditātes problēmas. Tādējādi pārlieku liela koncentrācija ir problēma Mēs to varam arī skatīt savā ierastajā banku uzraudzības darbā. Um, jūs ļoti, ļoti jauki, ka jūs uz to skatāties, bet konkrēti kāds pasākums pieņemat. Tātad, ja uzskatiet, ka ir pārāk liela šī koncentrācija, tad prasāt bankām to atrisināt, godīgi sakot, pagātnē jūs atceraties, kā viena no aktivitātēm 2011. gadā, ko īstenoju, kad biju uh, bija, kad arī bija ārkārtīgi liels šīs banku pakļāvība valsts šīm suverēnajām obligācijām, tad mēs prasījām izveidot kapitāla buferi pirmajā pīlārī, lai varētu šo pārlieku lielo risku atrasināt. To varējām izdarīt pagātnē, izdarīsim nākotnē. Paldies! Pervāņšas nav. Uzdosim viņas jautājumu. Jūs runājāt par vairākiem punktiem un koncentrēšos uz trim. Pavisam īsi jūs atgādinājāt, tātad satver arī par šiem PL jautājumu, par vadlīnijām, par jauno satvaru un par vadlīnijām nākotnē. Man te divi jautājumi. Nu, viens patiesībā jautājums. Uh, uztrā, uzkrājumiem, par to, ka ir šīs, šie dialogi. Jā, nu tas arī ir tas, ko, par ko tika lemts jūlijā, ka būs šīs dialogs, interakcija, un tad arī jūs ņemat vērā banku specifiku cik es saprotu, jūs to arī apstiprināt. Tā es sapratu no jūsu sacītā. Un otrs jautājums sarežģītāks. Noslēdzām tagad diskusijas pie pirmā pīlāra, pie šī prudential backstop. Un tad arī tad par šīm ekspektācijām un šo pirmā pīlāra mehānismu. Var, protams, būt atšķirības ar pirmo otro pīlāru. Viena lieta ir specifiski skatīt ties katru gadījumu atsevišķi, bet tad arī ir jābruņo uzraudzības iestāde ar dažādiem uh, instrumentiem un uh, darba grafikā jūs risināsiet visu šo problēmu. Un, protams, uh, nākamais ir uh, Eiropas Savienības tiesas vakar pieņemtais spriedums par to, ka tā kā to vienmēr ir prasījis arī parlaments, arī par noguldījumu garantijas schēmu. Uh, ka tas ir jāparedz preventīviem pasākumiem atbilstīgi 11.3 pāntam. Bija uh, referenta nostāja, bet tika arī uzskatīts, ka tas ir tāds balsts uh, atbalsts, līdz ar to nevar izmantot šo rīku. Un zināt, ka tas ir radījis milzīgas sekas. Uh, valstī, ko es arī vislabāk pazīstu. Tagad ir ļoti liels, nu, jā, liels pretruns par visu šo. Atceros arī Jukman kungs teica, viņi strādāja arī pie likuma, un komisija teica, nē, nu, mums ir jāievēro tiesas sacītais, bet acīm redzot, tas tā nav, jo tiesa izteicās pilnīgi pretēji. Kā jūs uz to raugāties? uz visu šo darbu, lai mēs varētu arī uzlabot uh, likumdošanu un uh, mazinātu trūkumus. Thank you. On the, uh, on the NPL framework, let me... NPL satvērs, jā. Par... Uh, arī par šo mm, legasijā šo uzkrājumu, arī tas ir daļa no šo uzraudzības dialoga, nosūtījām vēstules bankām, norādot arī termiņus, tagad dialogs ir sācies, un to iekļaujām arī mūsu sadarbības procesā šogad. Un tad šai dialogā, protams, kā bankas var arī uh, raudzīties, vai ir atbilstīgas rekomendācijas specifiskiem portfolio vai nē, un tad būs tur skaidrs arī diskusijas, un tas novedīs arī pie tā, lai mēs varētu arī nokomunicēt savas gaidas, un cerams, ka tās arī tad uz tām reaģēs banka par šo dendumu. Jā, ir jautājums par termiņiem. jo likumdošana, kas tiek pieņemta, attieksies uz aizdevumiem, ja es ļoti labi saprotu, tad sākot ar šī gada jūniju. Tas arī ir daļa tā tad vēl no šiem aizdevumu klāstē, uz ko vēl tas arī neattieksies. Arī šajā jomā, arī tur noteikumi ir izstrādāti un nu, attiecīgi uz mūsu uzraudzības gaidām. Tad, tad kā tad mēs nu, varam nodrošināt šo pārēju no viena pīlāra uz otru, un par to vēl ir jādiskutē. Pirmais uh, pīlārs, un uh, tur prasības paliks spēkā. Tas ir tāds. Uh, uh, pirmā pīlāra uh, šis apturēšanas mehānisms, kur arī uzraudzītāji var prasīt bankām papildus garantijas. Uh, bet to nevar panākt ar pārklājošiem noteikumiem. Tas nav arī mūsu mērķis. Tālāk par Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Nesam vēl noslēguši padziļināto analīzi, pavisam īsi to apspriedām valdē vakardien. Jā, skaidrs, ka tas pavēra uh, jaunas iespējas par to, kā pārvaldīt krīzi Nu, man būtu šeit sakāms, ka mācības pēc pirmā pārējais pasākuma noteikuma piemērošanas norāda uz to, ka īpaši administratīvo uh, rīku jomā, likviditācijas jomā, visi šie rīki, kuri var tikt aktivizēti, tais gadījumos, kas nepakrīt, tad arī šajos, noreg... kas nav pakļauts šiem noregulējumu gadījumiem, tur ir ļoti daudz dažādas prakses prakses, bet bieži vien trūkst instrumenti. Didžēs loma kā reiz ir eh, spēlēt šo funkciju, īstenot šo funkciju, kad banks nonāk sarežģītā situācijā. Un jā, tas varētu mainīt visu šo noteikumu kopu, bet, protams, uzmanīgi vēl ir jāizanalizē spriedums, bet tas ir ļoti svarīgs pagrieziens. Liels paldies! Arī par komentāriem par šo pielikumu. Jā, es lasu šeit. Ja Ekofina lemj izvēlēties pirmā pīlāra pasākums, likumdošanas pasākums, tad, kad tas ir piemērojams, tad, kad uh, tas attiec uz šiem portfolējiem, tad mēs arī piemērosim paši savus pasākumus. Tātad, jā, nu šis darbs ir skaidrs, kas te ir jādara. Svens Gigalds, Alde. Thank you, Chair. Pateicos priekšsēdētāji. Sveicu jūs šeit, arī jūsu jaunajā amatā, arī sagaidu turpmāku mūsu sadarbību, kā tas ir arī noticis līdz šim. Man ir vairāki ātri, precīzi jautājumi. Pagātnē jūs bijāt par caurskatāmību, lai otrais pīlārs būtu caurskatāmāks, lai arī tu rezultāti būtu redzamāki, kā arī par to, ka būtu jāpublicē ECB stresa testa rezultāti, kā jūs to darījāt arī EBA gadījumā. Tad, nu, vai tagad jaunajā amatā jūs nodrošināsiet, ka ECB SSM caurskatāmība ir atbilstīga jūsu ambīcijām? Otrakārt, SSM ziņojumā mēs lasījām, tas ir tikko publicēts, ka uh, riska kartē netiek minēts aizdošanas finansējuma sviras, pat ja bija ļoti nopietni brīdinājumi novembrī šai sakarā no es starptautiskā valūtas fonda, tad ko jūs darīsiet, kādus pasākums pieņemsiet, lai mazinātu šo pieaugošo risku, kādēļ tas nav lasāms jūsu ikgadējā ziņojumā par riskiem. Treškārt, par NPL Paldies par to, ka minat šo risku. Tad kādus pasākums jūs pieņemsiet, lai vienlīdzīgi standārti, kādus jūs arī esat izstrādājuši adendumā, lai šie standārti tiktu īstenot ne tikai tieši uzraudzītajās bankās, bet arī mazākās institūcijās, par ko jums joprojām ir atbildība nodrošināt o, līdzīgu regulatīvo standārtu ieviešanu. Un visbeidzot. ziņojums par ABLV. Februārī to publicēja ECB, un tas nav skaidrs. Varbūt jūs varētu arī nodrošināt to, ka tiktu publicēta daudz skaidrāka versija, mazāk didaktiska. Paldies! Paldies par jautājumiem! Diezgan daudz šeit jautājumu, jā. Par otro pīlāru - stresa testiem. Nu, te būtu nepieciešams ilgs laiks, lai paskaidrotu, ko es šeit domāju. Tomēr mēģināšu izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Es domāju, ka pirmā pīlāra prasības ir jāpublicē. Tās ir saistītas ar maksimālo šo summu, tur var arī tātad aktivizēt dažādu kuponu maksā, maksājumus un uh, dažādi kapitāla informācijas jautājumi un arī investīciju jūtīgi jautājumi, kas būtu jāatklāj. Um, tālāk par vadlīnijām. Tas ir mans personīgs viedoklis. Arī tas, manuprāt, ir jāpadara caurskatāms. Mēs uh, atklājam ļoti daudz informācijas Eiropā, piemēram, par stresa testiem, daudz ko publicējam. Ziniet, ka 100 tūkstoši datu šeit ir par katru banku. ASV viņi publicē 90 uh, galvenos datus par banku, bet runājot par investoriem, viņi sniedz tikai informāciju, kas viņiem ir svarīga, kur Tātad, kur ir noteikti šis uzraudzības slieksnis, kad runājam par uh, kapitāla rezultātiem, stresa testere, um, rezultātos, bet šī ir vienīgā informācija, ko nepublicējam. Tā, nu, vismaz to nepublicējam harmonizētā veidā. Jo viena lieta, kas man ir grūti pie, pieņemama, ir tā, ka Eirozonā ir bankas dažās valstīs, kas publicē visu otrā pīlāra prasības, otrā pīlāra vadlīnijas un pat informāciju, kur ir vēstuļu melnraksti, projekti, ko nosūtām bankām. Citās atkal valstīs vispār nav nekāda informācija publicēta, pat ne pirmā pīlāra prasības. Un te ir tiešām dažādas rīcības būtu jāharmonizē, kā notiek šī publicēšana. Lai arī publicētu otrā pīlāra prasības un otrā pīlāra arī. Jo, uh, šīs vadlīnijas. Es saprotu, protams, ka tas nav viennozīmīgi. Arī uzraudzības, uzraudzītāju vidū nodokļi ir dažādi. Diskusijas par šo noteikti būs grūtas. Par stresa testiem arī tas ir saistīts. Jā, pašlaik mēs publicējam visu informāciju par stresa testiem, bet tā nav tā informācija kas noved pie gala rezultātiem. Ir stresa testa rezultāti, uh, teiksim, jūlijā, un pēc tam ir visa procesa rezultāti, piemēram, decembrī. Un tad kā tad šie rezultāti tiek iekļauti gala izvērtējumā arī, nu, varētu būt atkarīgi no uzraudzītāja gala vērtējuma arī Rumānijā es uzstājos un atklājā runu par šo, tad, kad vēl Zarēja bija pagājuši gadu, ko es piedāvāju tieši šo. Proti, lai būtu informācija publicēta procesa beigās, lai tirgumu būtu nepieciešamā informācija par uh, uzraudzītāja izvērtējumu par bankas situāciju, un es domāju, ka tā ir svarīgākā informācija, kas ir nepieciešama. Un lai tas, protams, notiek attiecībā uz visiem, ne jau tikai uz dažām bankām par šo leverage finance. Jā, tas ir svarīgs elements. 2017. Gadi, gadā nācām klajā ar vadlīnijām, tagad arī uzraugām, kā vadlīnijas tiek īstenotas. Ko esam konstatējuši? Jā, nu, bilde nav pilnībā skaidra. Daži vadlīnija aspekti ir korekti bankās īstenoti. Uh, Un svarīgākā pievienotā vērtība tajā, ka ir šis uh, finanšu svīru, šis leverage finance tiek identificēts un arī tiek identificēti visi šie riski. Citas vadlīnijas tiek īstenotas uh, netika apmierinoši un tad sazinamies ar bankām, kur tas uh, tā ir. Esam satraukti arī par to, ka kamēr varbūt šis apmērs nemaz nav tā pieaudzis, uh, tas nav tik liels kā globālā līmenī. Te mēs runājam par tirgu, par diviem 1,3 triljoniem, un Eiropas banka riska apmērs ir 3, 310 miljārdi. Nu, tas tā apmēram par skaitļiem. Aizvien lielāka uzticība ir arī uz augsta šīs transakcijām. vairāk kā 50% ir uh, tad visā šajā aspektā, bet, nu, ja tas nav riska kārtē, tas nenozīmē, ka uzraudzītāji tam nepievērš uzmanību. Tālāk par arī uh, standārtiem mazajām institūcijām. Tātad mēs izstrādājam vadlīnijas lielajām institūcijām, un tad ir kopīgie standārti, kas uh, arī pavada šo vadlīniju īstenošanu mazākās institūcijās. Īsti nezinu, jāatzīst, vai kaut kas jau ir izdots uh, šajā jomā. Varbūt vēlāk var sniegt par šo jums informāciju. Par to, ka We try to, uh, I understand your concern. I... Jā, par šiem lēmumiem es saprotu. Kādēļ mēs kaut ko publicējām pēc kāda gada pēc lēmuma pieņemšanas. Jā, mums ir jābūt tuvākiem lēmumu pieņemšanas procesam, lai mēs arī varētu vienlaicīgi paust savus vēstījumus. Uh, par šo samazinājumu, tā esam juridisko dienestu rokās. Mūsu lēmumu slepenība ir arī ļoti strikti aizsargāta, varbūt pat vairāk nekā uzraudzītāji to gribētu. Valli. Valkoku. Tre domande per lei molto rapide. La... Paldies! Daži jautājumi. Par banku apvienošanos Eiropā. Too big to fail bankas. Uh, Negribu iedzināties detaļās, varbūt jūs nevarat runāt par katru operāciju atsevišķi, bet gribētu zināt jūsu vispārīgo viedokli par, šiem, par šo banku apvienošanos ar bankām, kur var dažād, būt dažādas problēmas. Vācijā, Deutsche Bank, Komercbanka. Mm arī par to tiek daudz sabiedrībā runāts. Varētu būt arī vēl citi gadījumi, ko, kas varētu realizēties nākotnē. Kādas ir jūsu viedoklis par šo? Vai tas vēl neradītu lielākus sistēmiskus riskus, ja šīs lielās problēma bankas apvienojas un ka beigās vēl būs lielāka un bīstamāka banka? Tad arī uzklausīju jūsu ievadrunu. Uh, Nu, žēl, ka nelikāt akcentu uz uh, trešā līmeņa li, uh, šiem aktīviem un uh, atras, atvasinātajiem instrumentiem. Te mēs daudz esam strādājuši, daudz strādāts arī EBA. Un vai ir kaut kas te darīts vēl vairāk? Salīdzinot ar iepriekšējo pārvaldību, nu, uz pēdējo jautājumu jūs jau atbildējāt. Uh, Varbūt varētu arī jūs sniegt kādus garantijas arī par nākotnes konsultācijām. Kāds sniegs jūsu iestādes attiecībā uz stresa testiem? Bija problēmas arī par interešu konfliktiem un par uh, jutīgo datu apstrādi. Tad es gribētu dzirdēt kādas garantijas, ka nākotnē tas vairs nenotiks un kā jūs raugāt, kā tas viss tiks darīts nākotnē. Paldies! Un mērķi! Tātad par eh, <clears throat> banku apvienošanu. Vispirms eh, vēlējos pateikt, ka ECB un arī uzraudzības nolūks un mērķis ir ar ļoti konkrētu nolūku. Tātad uh, Ja mums prezentē banku apvienošanas projektu, tad galvenais, kas mums ir jāizvērtē, ir šā projekta ilgtspējība un dzīvotspēja. Ir jābūt eh, spēcīgam biznesa plānam ar iespēju radīt peļņu, ir jābūt ļoti labai pārvaldībai, ļoti labai. Um, arī kapitāla, um, kapitāla pamatam, lai spētu stāties pretim visiem riskiem. Līdz ar to banku apvienošanas projektam ir jāatbilst veselai virknei kritēriju. Un to mēs arī izvērē, izvērtējam. Tātad šis milzis uz māla kājām. Parasti um, mēs skatāmies uz to, cik banka ir liela, Un eh, šī te eh, vispārējā attieksme milz uz māja, māla kājām ir nodrošināt divus kritērijus. Tātad, ja banka ir pārāk liela, sarežģīta un tāda kā astoņkājas, tad parasti finanšu sektoram ir jābūt integrētam. Tātad bilancē ir jāparādās papildus kapitālam, un tas savukārt eh, samazina iespēju bankai sagrūt. Un tādējādi arī samazina eh, pārējos riskus finanšu sektoram. Uh, un eh, tas ir paredzēts eh, piemēram sistēmiski svarīgām bankām, globāli svarīgām. Otrs moments ir, ka viss rīcība, kas ir eh, atrunāta rezolūcijās, Tātad pat ja banka ir kļuvusi pārāk liela, tai ir jābūt iespējai izdzīvot. Tātad tai ir jāpierāda, ka tajā ir iekļaujošas struktūras, ir jābūt šīm struktūrām, ir jābūt labām eh, pret, eh, pret bankrota plānām un tā tālāk. Tā tad tie ir divi galvenie vaļi, uz kuriem turās banku drošība un kurus mēs arī pārbaudām. Tā tad vēl par banku apvienošanos runājot, tas nebija iekļauts jūsu jautājumā, un tomēr, manuprāt, tas ir būtisks. Bieži vien runā par valsts iekšienē banku apvienošanos, pārobežu apvienošanos. Es nedomāju, ka mums vajadzētu būt aizdomu pilniem un izstrādāt īpašu politiku konkrētiem tādiem vai citādiem banku apvienošanas gadījumiem. Piemēram, ja vienā e, valstī apvienojas bankas, tad varbūt efektivitāti panākt ir vieglāk. Mums tas īstenībā neinteresē. Mēs vēlamies tikt vaļā no visiem šķēršļiem pārobežu apvienošanai. Uh, Tātad mēs tad izvērtējam to, kāda ir plusi vai mīnus salīdzinot šādu pārobežu apvienošanos ar iekšēju apvienošanos. Un, jā. Par otrā un trešā līmeņa aktīviem es atvainojos, ja es īpaši šo tēmu neelaborēju manos ievadvārdos. Uh, 19. gada mērķos ir iekļauts eh, specifiska prioritāte tieši tirgus risku un aktīvu novērtēšanai. Un šīs prioritā, prioritātes nolūks ir izvērtēt kompleksus aktīvus. Un uh, patiesībā ECB to jau ir zināmā mērā īstenojusi. Mēs esam skatījušies uz tādām bankām, kuras īpaši ir pakļautas šādiem riskiem vai tieši šādiem kompleksiem instrumentiem. Un vēl paskaidrošu, ka otrā un trešā līmeņa aktīvi Tajā ir apvienoti ļoti daudz dažādi aktīvi. Bieži vien tie ir ārkārtīgi sarežģīti, kompleksi, pat risku pilni. Un eh, ir eh, vesela virkne varbūt jau novecojušu produktu, kur viņi eh, piedāvā saviem jau ilgadīgiem klientiem un tā tālāk. Un tas patiesībā nerada problēmas. Par um, Eh, padomdevējiem runājot, jau šā gada budžetā ir paredzēts, ka mēs, eh, es tagad vairs neatceros, cik jaunu darbinieku mēs eh, pieņemsim darbā. 40 jaunus man saka priekšā. Ir paredzēts. Um, paredzēts pieņemt darbā 40 jaunus darbiniekus tieši tāpēc, ka mēs vēlamies internalizēt uh, šobrīd ārpakalpojumā izdotos stresa novērtējums. Prieksēdētais paldies! Hibners kundze nākamā lūdzu. E, paldies, prieksēdētāja kungs! Man ir īsi jautājums. Vienā no savām pēdējām intervijām, ja pareizi atceros Financial Times, jums uh, Eh, jautāju par to, kādas tad būtu jūsu bāžas, un jūs teicāt, ka joprojām valstu parādi. Un tad es vēlējos pajautāt, kādus konkrētus risinājumus jūs eh, varbūt varētu piedāvāt koncentrēšanās ierobežojumi vai, piemēram, nulles risks valstu parādiem un šobrīd eh, banku vērts, vērtspapīru um, garants valstu parādiem. Ko jūs ieteikt? Jā, paldies! Es tagad es sāku domāt, jo, kā jau es teicu, tieši eh, valstu parādu koncentrēšanās bija viens no būtiskiem uh, bažu avotiem, kad sāku strādāt ECB 11. gadā, un tad mēs bijām krīzes pašā dziļākajā punktā. Pēc manām domām, un to arī māca pagātnes pieredze, un pats esmu par to pārliecināts, pirmkārt lielāku uzmanību vajadzētu pievērst eh, šo risku eh, grāmatvedībai, jo bieži vien bankas eh, mēģina uh, šos riskus kaut kādā veidā ielikt eh, ielikt grāmatvedības atskaitēs tā, ka instrumenti tos nesaredz. Un, eh, ja parādās jauni nosacījumi tirgu un situācija tirgu eh, pasliktinās, tad tas vairs neiztur dzīves kritiku. Mēs vēlētos, lai vismaz tie aktīvi, kuri ir domāti likviditātes nosakšanai. Tas ir apmēram 1,2 tādos normālos laikos. Mēs tomēr vēlētos, lai tas tomēr tirgū saglabātos. Un tas savukārt ļautu bankām aktīvi pārvaldīt savus riska portfeļus. Un ja risks pieaug, ja riski tirgu materializē, tad, tad eh, tas ļaus viņām materializēt eh, šo tirgu, viņām būs kapitāls. Uh, par pārmēru koncentrēšanos. Es vienmēr esmu uh, iebildes pret lielo ietekmju uh, risku buferiem. Un tomēr ir eh, tādi pasākumi, ja ir ārkārtīgi liela šī koncentrēšanās, es domāju, ka tos tomēr vajadzētu garantēt un uh, kad šis līmenis kļūst pārmēru liels, tas e, ļautu darboties kā buferim. Un visbeidzot, jums ir taisnība. Man jau arī nepatika, ka padome joprojām strādā pie idejas, ka vajadzētu izstrādāt e, Eiropas vērtspapīrus, runiet par kaut kādiem groziem un drošības instrumentiem. Uh, kurā e, būtu iekļauti valstu parādu grozi. Jā, protams, es domāju, ka šāds instruments būtu nepieciešams. Tātad būtu jābūt tāda vai citāda mēra Eiropas instrumentam, kas ļautu bankām izdzīvot. Prieksēdētājs, paldies! Vinters kundze, paldies! Prieksēdētāj kungs! Enrijs kungs, es uzdošu savu jautājumu vāciski. Paldies par jūsu sacīto. Manuprāt, šajā sasaukumā mēs daudz ko esam sasnieguši attiecībā uz krīzes mehānismiem un Eiropas eh, noturības eh, stiprināšanu, bet eh, neesam vēl krīzes ziņā pilnībā droši. Mums ir jāpabeidz darbs vēl retrospektīvi. Par ko jūs varētu teikt, ka Eh, kur eh, daudz kas būtu Eiropas līmenī labāk risināms un kur nacionālā? Vai kur jūs sagaidat šādu rīcību turpmāk? Mēs, un kā izskatīsies nākamajā sasaukumā Eiropas parlamentam? Es arī ekofinu redzu daudz šķēršļus. Jo dalību valstīs uh, Nu, tur viņām būtu atkal jāatsakās no daļas no savas suverenitātes, atkal, lai pabeigtu Banku Savienību. Temats par nacionālu domāšanu, nacionālajiem čempioniem, vismaz vācu mēdījos jūs tiekat uh, citēts, ka jūs to vērtējat kritiski. Um, kā jūs paskaidrosiet šo vēlmi, vai kā jūs vērtējat šo vēlmi ne tikai Vācijā, bet citur likt uzsvaru uz nacionālajiem čempioniem ar visu to vīziju? Uh, varbūt jūs varētu to precizēt. For... Paldies eh, par jūsu jautājumu un eh, pilnīgi noteikti dzīvojot Frankfurtē, mana vācu valoda uzlabosies būtiski. Bet eh, kāpēc regula nevis direktīva? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Protams, ka ir jomas, piemēram, adekvāts novērtējums un es eh, jau to esmu EBA iekļāvis, ka ir grūti vienoties par vienotiem spēles noteikumiem šajā jomā Eiropas līmenī. Ir valdes locekļi, prieksēdētājs, izpildu direktori, bankas, vesela virkne spēlētāju un eh, mēs esam mēģinājuši EBA sagatavot vadlīnijas eh, šādu prakšu pārvaldībai, bet eh, dalību valstu atbildīgās iestādes nejūt iespēju doties šādā virzienā, jo dalību valstīm šīm uzraudzošajām iestādēm ir citi norādījumi. Un līdz ar to vai eksante vai ekspostum kaut ko norādīt banku valdei, uh, Mums tad ECB eh, e ir jāīsteno citi noteikumi un citas prakses. Un bieži vien juridiskie instrumenti ir eh, tādi, kas liek mums pateikt striktu nē, kaut arī iespēja pateikt jā būtu. Jautājums ir vairāk saistīts ar um, to, kāda ir mūsu iespēja iejaukties. Uzraudzības pasākumi ir daudz labāk atrunāti. Un tas ir direktīvā, tātad ECR, tas ir regulā atrunāts, un uzraugiem ir labāka iespēja izmantot šos uzraudzības instrumentus un nevis agrīnas iejaukšanās instrumentus. Tā tad um, Eiropas līmenī ir šis uh, nošķīrums iejaukšanās mēriem, un tas ir svarīgi. Jā, ir arī citas jomas, bet jautājums varbūt vairāk ir par to, ka uh, nevis eh, dalību valstu atšķirības, kuru mēs saucam par tā saucamo dāņu kompromisu. Un eh, tas bija šis pirmais eh, CARDCAR un tā ir vesela virkne dalību valstu atšķirību, kas mūsu sistēmai darboties neļauj tik gludi, kā varbūt tā spētu. Un makroprudenciālās dimensijas nošķīrums no tiem pasākumiem, kas paredzēti otrajā pilārā, ir. Bet e, ir joprojām virkna atšķirība dalību valstu līmenī, kuras eh, risināt vajadzētu Eiropas līmenī. Bet tā Tās ir diskusijas, tā ir retorika. Mēs runājam arī par dažāda veida prasībām un garantijām, veiveriem, kapitālam un eh, arī par pārobežu kapitāla kustību pāri robežām. Eh, bankas joprojām uzskata, ka kapitāla pārvietošanās pāri robežām ir viens no klupšanas akmeņiem, un Kaut arī par to mēs diskutējam, iespējams, ka nepietiekami, un šobrīd diskusijās tas nav tāds visaktuālākais prioritātes punkts. EMA, jā, par EM, e, EML e naudas atmazgāšanas ziņā. Tas nav manā atbildības sfērā, bet eh, tas jūsu jautājumā zināmā mērā arī tika iekļauts. Tas, ka no direktīvas eh, mēs eh, šobrīd jau vēlamies regulu naudas atmazgāšanas apkarošanā, tas skaidri parāda, ka naudas atmazgāšanā nepieciešama eiropeiska piereja. Pieeja. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! Neredzu, ka citi kolēģi vēlētos izteikties vai uzdot jautājumus. Domāju, ka varam likt šeit punktu. Ļoti bagātīgas debatas, vairāk temati noteikti būs. A, jā, brīvā mikrofonā, protams, jā, lūdzu. Prieks jūs redzēt šeit, jūs šajā jaunajā amatā. Es zinu, ka pirmdien Financial Times eh, jums bija publicēta interesanta intervija eh, par jūsu skatījumu uz banku sektoru. Vēlējos noskaidrot. Viena no lietām, ko jūs norādījāt, ir, ka jūs nevēlaties politisku iejaukšanos un eh, runājāt par to, kā nodrošināt, ka uzņēmums ir ilgspējīgs. Esmu dzirdējusi par divām bankām, kas plāno apvienoties un kas nav pārāk sekmīgas šobrīd. Es runāju par divām vācu bankām, es domāju, jūs zinat par kurām. Vai jūsuprāt, šādu banku apvienošanās varētu ļaut tām sekmīgi pārvarēt problēmas, ar kurām eh, tās saskārās. Eh, vai jūs ieteiktu valdībai neiejaukties eh, šajā rīcībā, vai ja iejaukties, tad kādā veidā? Atbilde, nu es neesmu padomdevējs valstu valdībām. Es netaisos ieteikt valdībai kaut ko darīt. Tas varbūt ļauj man atbildēt arī uh, pilnībā uz iepriekšējo jautājumu. Es atvainojos, ka aizmirsu par nacionālajiem čempioniem vai pat Eiropas čempioniem. Es domāju, ka mūsu lomai kā uzraugiem ir būt pilnībā neitrāliem, nepakļauties ietekmei no politisko argumentu puses. Mēs neesam amatā, lai popularizētu nacionālos čempionus vai pat Eiropas eh, čempionus. Tā kā, ja uzraudzības darbību ietekmē politiskā vide, nu, tas e, neļaut mums efektīvi strādāt. E, mēs arī, ne, e, mēs īstenībā strādājam ar to informāciju, ko banka mums iesniedz. Mēs pārbaudam, vai norādītajiem biznesa modelim ir jēga, vai banka būs pastāvīga, vai tā ir pietiekams kapitāls. Uh, vai uh, ir pietiekams uh, apvienošanās rezultātā panākts uh, efektivitātes uzlabojums, lai nodrošinātu ilgtermiņa dzīvotspēju projektam. Un, protams, svarīgs elements ir arī bankas spēja gūt peļņu, piesaistīt investorus. Tie, tie elementi, ko mēs apskatām, tiem vajadzētu būt eh, tiem pašiem elementiem, ko bankas apskata pirms prezentē savu plānu mums. Nu, vairāk par to es nevarēšu jums pateikt. Svens Gigolds. Lieliski, ka jūs esat tik ilgi šeit, gan arī vai uz privātu viedokļu apmaiņu. Mēs esam trīs, nē, es atvainojos, četri šeit. Tas ir lieliski. Turpinot Ninas Gilas sacīto, es to formulēšu mazliet savādāk. Neesmu pilnībā pārliecināts, ka viena no šīm divām bankām īsti saucam par Vācu banku, paskatoties, kam viņi pieder. Bet tas ir cits jautājums. Nu, tas bija, protams, joks tikai vācu uh, klausītājiem. Bet uh, pa, par būtību runājot, abas bankas, uh, kurus mēs apspriešam, ir ar salīdzinoši vājām kapitāla pozīcijām. Mēs visi no senas pieredzes zinām, ka pirmajā periodā pat uh, sekmīgu pārņemšanas un apvienošanas darījumu gadījumā uh, apvienošanās maksā papildus, nevis kaut ko dod uh, ietaupījumu ziņā. Uh, ietaupījumi nāk vēlāk. Vispirms ir nepieciešama nauda, lai varētu atļauties apvienoties. Un tāpēc mans jautājums jums ir šāds. Kāda ir jūsu loma kā SSM, sekojot šim apvienošanās darījumiem? Jūs zinat, vācu uzraugs un JST ietvaros eh, attiecībā uz Deutsche Bank. Eh, viņiem ir skaidri norādījumi, un Nīna Ja jūs vēlaties ietekmēt eh, debats, pazvaniet eh, saviem kolēģiem SPD Vācijas finanšu ministrijā. Viņi ir jūsu grupā. Viņi iet, ietekmē Bafin darbību, un tāpēc Vācu uzraugs Nu, tur jāska, jājautā, vai viņi ir pilnībā neitrāli vispār. Līdz ar to ir vēl svarīgāk tas, ko dara SSM, jo jūs esat Eiropas iestāde. Kāda būs jūsu loma šajā apvienošanās procesā vai vismaz sarunās? Vai jūs skatīsieties arī uz kapitālu pozīcijām jaunajai bankai, ja tai ir jānorīja daļu no izmaksām, kas eh, normāli izriet no apvienošanās? Un vai jūs ņemsiet to vērā, izvērtējot to, kā tas ietekmēs bankas kapitāla pozīciju? Kāda ir jūsu loma? Pat ja es piekrītu, ka jums nav nepieciešama uh, rūpnieciski, uh, industriāli uh, politiska loma, bet kā būs jūsu, kāda būs ar jūsu prudenciālo lomu? Bet, nu, atbilde varbūt es atkārtošos, bet es teikšu, tieši tas ir tas, ko mēs darām. Mēs skatāmies uz biznesa plānu, ko banka mums iesniedz un pārbaudam, vai šis biznesa plāns ir loģisks. Skatāmies kapitāla pozīcijas, likviditātes pozīcijas, abu struktūru kombinētos riskus, vai tas apvienošanas rezultātā rada organizāciju, uh, kas var mūs pārliecināt, kā tā vidējā līdz ilgtermiņā varēs izpildīt visas prasības. Tā kā viennozīmīgi mēs koncentrēsimies uz bankas kapitāla pozīcijām. Tas ir tas, ko mēs darām. Un to mēs esam darījuši visos nesenajos gadījumos. Arī tajos gadījumos, kur bankas saskārās ar grūtībām, uh, saistībā ar pārstruktūrēšanas plāniem vai kapitāla uh, Eh, pieplūdumu vai no tirgus dalībnieku eh, piedāvājumiem. Mēs pārbaudām eh, skaitļus un skatāmies, vai kapitāla pozīcijas bankā ir pietiekami drošas ilgākam laika periodam nākotnē, lai mēs būtu pietiekami pārliecināti Protams, kā jau es norādīju, mēs skatāmies arī uz rentabilitāti, peļņas iespējām bankai, izmaksām, jā, daudzām bankām šis rādītājs eh, starp eh, peļņu un izmaksām ir pārmērīgi augsts. Uh, šī attiecība, un e, tā ir viena no lietām, ko mēs skatāmies potenciāls apvienošanas gadījumā, un tālāk skatāmies arī uz riskiem, jo sarežģītāk ir apvienošanās, protams, jo lielāks risks saistībā ar šīm darbībām, un tās ir jomas, kur mēs e, vēlamies redzēt e, apliecinājumu. Vai es drīkstu papildinošu jautājumu uzdot? Jā. Vai jūs esat nobažījušies par to, ka divas vājas bankas apvienojas? Un otrkārt, Vai ar jums jau ir sazinājušies, ar jūsu iestādi? Šādā salīdzinoši agrīnā sagatavošanas eh, darbu stadijā. Atbilde. Nu, ar mums nav jāsazinās speciāli. Mēs nepārtraukt uzturam kontaktu ar banku, eh, ar bankām. Eh, jā, mūs informēja, ka tiek uzsāktas sarunas, bet šobrīd mēs gaidām uh, lai noskaidrotu, vai šīs sarunas nu, nu, novedīs pie eh, gāda, kāda gala rezultāta. Kopumā varu teikt, ka, protams, kā uzraugs, mē, es vienmēr labprāt redzu situāciju, kur ir spēcīga banka, kur visas bankas ir spēcīgas. Bet eh, mēs eh, netaisamies pirms konkrētiem priekšlikumiem nākt klajā ar spriedumiem. Pašiem uzņēmumiem ir jāskatās, vai ir jēga no biznesa viedokļa veikt kādu darījumu, vai viņi varēs pievilināt, eh, piesaistīt investorus. Un mēs eh, prudenciāli, kā uzraugs, to arī vērtēsim. Paldies! Manuprāt, eh, šis bija ļoti interesants pasākums. Varam to noslēgt. Paldies Andrejā Endrija kungam. Nākamā sanāksme notiks 1. aprīlī 15.00, un tas nav joks, tas tiešām būs 1. aprīlī. Paldies!